sēdes protokolā. Ja neviens necels pretenzijas, tad uh, šīs nominācijas būs spēkā. Tagad gribēju jums uh, pavēstīt ko formālu, ņemot vērā tiesisko drošību.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 2014. gada 2. septembrī tika uh, oficiālajā vēstnesī publicēts uh, paziņojums par kandidatūru iesniegšanu, un tās vajadzēja iesniegt līdz 30 septembrim saskaņā ar 219. panta, otro pantu, kandidātiem, protams, ir jāatbilst konkrētām prasībām. Es gribēju nosaukt tikai tos nosacījumus, kas attiecas tiešā veidā uz kandidātiem. Uh, Katru kandidatūru ir jāatbalsta vismaz 40 uh, deputātiem no vismaz divām dalību valstīm. Nedrīkst vienlaicīgi atbalstīt vairākus kandidātus un, ja kāds deputāts ar savu parakstu atbalstīs vairākus kandidātus, tad viņa paraksts nebūs spēkā esošs. Un tas varētu no, novest pie tā, ka kandidatūra vairs nebūs pieļaujama. Un tad, kad es saņēmšu kandidātu sarakstu, tad vairs nevarēs um, nekādus parakstus pievienot. Ja jūs vienreiz esat uh, izvēlējušies savu kandidātu, tur vairs nekādu izmaiņas nav iespējams. Saskaņā ar 219. panta trešo punktu es izvēlēšos tos kandidātus, kas atbildīs visiem kritērijiem un iesniegšu šo sārakstu eh, lūgumrakstu komitejā. Un tad lūgumrakstu komiteja visiespējamāk eh, decembrī organizēs kandidātu un kandidāšu uzklausīšanas, kurās varēs piedalīties pilnīgi visi deputāti. Un pēc tam eh, notiks vēlēšanas 2015. gada janvārī. Prezidentūras ģenerāla direkcija, protams, ar prieku atbildēs uz jūsu jautājumiem, ja tāda radīsies. Un attiecīgās komitejas ir arī paziņojušas par pieciem likumdošanas aktiem, kas ir jāpieņem saskaņā ar 231. pantu un ir jāizsniedz grozījumi, ja 24 stundu laikā neviens neprotestēs un uh, Jūs varat iepazīties ar eh, šiem tekstiem, ar likumdošanas tekstiem mūsu tīmekļa vietnē.